Eh, un to es noteikti atzīstu. Paldies, komisāra kandidāta kungs, paldies deputātiem par dalību šajā maratonu sanāksmē. Jūs esat pieredzējuši zinoši deputāti. Komisāra kandidāts noteikti piekritīs, ka no piecām uzklausīšanām, eh, kurās komitejas locekļi piedalīsies, šī ir galvenā data aizsardzība, politiskais patvērums, legālā migrācija Tie ir jautājumi, kas tiešām ir e, mūsu uzmanības centrā. <clears throat> Tātad jūs esat e, atbildējis ļoti rūpīgi šiem jautājumiem. Paldies komitejas deputātiem. Paldies arī par jūsu sagatavošanos un jūsu atbildēm. Es e, nesniegšu pārsteidzīgu vērtējumu jūsu atbildēm, jo tas būs koordinatoru un komitejas deputātu ziņā dot savu vērtējumu jūsu uzstāšanās, un tas notiks pulksten piecos šodien. Bet nobeidzot šo sanāksmi, es gribētu uh, reģistrēt dažus no jūsu teiktiem vārdiem. Jūs apņēmāties legālas migrācijas instrumentus veicināt, kā arī horizontālu likumdošanu izstrādāt, kā arī uh, veikt, veikt rakstveidu uh, analīzi par uh, Eiropas Savienības tiesas spriedumu par datu uzglabāšanu. Ja, uh, es lūdzu kolēģi klausties. Uh, Jūs runājat par eh, aktualizētu eh, eh, avio pasažieru datu regulas versiju un jūs apņematies stiprināt Frontex. Es domāju, jūs arī atbildējāt dažu no galvenajiem deputātu uzdotiem jautājumiem, domāju, būs mūsu ziņā sniegt vērtējumu jums um, un. Um, To arī darīsim pulksten piecos. Šodien ir, protams, arī daudzi citi jautājumi, kas varbūt nebija atbildēti, bet mēs tam visam pieskarsimies un vēl tad arī uh, pie jums vērsīsimies. Kolēģi, paldies par uzmanību šodien. Tagad es lūkšu uh, komisāru kandātu uh, eh, teikt galvārdu. Trīs minūtes varat runāt. Ja jūs runāsiet piecas, tad jūs zaudēsiet to atbalstu, ko esat varbūt guvis. Uh, izsakoties īsi iepriekš, bet nu labi, tas ir tikai tāds uh, ieteikums, ja gribat rīkoties pretēji, tā ir uh, jūsu izvēle. Nu, varbūt tiešām trīs minūtes, neilgāk mēs visi esam diezgan saguruši, tātad trīs minūtes lūdzu jūs nobeig runā, un paldies vēlreiz kolēģi par jūsu uzmanību, eh, komisāra kandāt kungs, jūsu uh, galavārdi. Paldies priekšēm. Godājumie Eiropas parlamenta deputāti, pirmkārt, es gribētu jums pateikties par šo ļoti interesanto un auglīgo diskusiju šodien. Jūs uh, izgaismojāt daudz mans trūkums šajos ļoti sensitīvos jautājumos. Es šo zāli atstāšu iedvesmotāks un e, uh, vēl ar lielāku entuziasmu īstenot savas jaunās pilnvaras, ja man apstiprinās amatā. Ja mani apstiprinās kā pirmo Eiropas Savienības komisāru migrācijas un iekšlietu jautājumos, tad es solu, ka savu politīlo, politisko vadību un pieredzi vērsīšu uz trim rīcības pīlāriem. Pirmkārt, lai gādātu, ka Eiropas Savienība, kā jūs arī sacījāt, e, pieņemtu e, visaptvarošu globālu efektīvu migrācijas politiku, kas ir balstīta uz solidaritātes un samērīgumu principiem un uz atbildīgumu principu. Otrakārt, lai risinātu uh, eh, galvenos uh, drošības izaicinājumus, ko rada jaunie draudi, i, vienmēr eh, respektējot pamatiesības un mūsu pienākumu radīt drošāku vidi, kurā dzīvot visiem mūsu pilsoņiem. Visbeidzot, turpināt virzīt Eiropas politiku e, iekšlietu un eh, migrācijas jomā ciešā partnerībā ar Eiropas parlamentu, kā arī eh, šo sadarbību uh, uzturēt ar jums atvērt, uh, godīgi un pastāvīgi. Sadarbojoties ar jums cieši, caurspīdīguma un apusējās uzticēšanās garā. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took my... Paldies, komisāra. Kandāt kungs, jūs pieturējāties pie manu padomu, tagad sēdi slēdz.